zinām tiem, uh, visiem tiem, kas to vēl nezina, ka mēs esam saņēmuši ziņas par uh, traģisku notikumu pie Sīcijas dienvidu krastiem. Proti ir gājuši bojā vairāk cilvēku, un es vēlētos uzsvērt, uh, ka uh, ļoti nožēlojam, ka mums kā parlamentāriešiem ir iespēja tikai nosodīt notiekošo, mums ir jācenšas iesaistīties, lai novērstu šādu veidu traģēdijas nākotnē.